Atsākam mūsu darbu. Vakardienas sanāksmes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai ir kādi iebildumi? Izskatās, ka nē. Tāpēc uzskatām protokolu par apstiprinātu.